aktivitātes atcelšanu, un uh, mēs esam to ņēmuši vērā. S&D, politiskā grupa GOE un uh, pie politiskajām grupām nepiedarošie deputāti ir iesnieguši nomināciju sarakstu delegācijām parlamentā. Uh, tas tiks iekļauts uh, šīs sanāksmes protokolā, un, ja nebūs nekādu ie iebildumu, šīs nominācijas tiks uzskatītas par apstiprinātām. Uh, nākamajā nedēļā kopā ar padomes prezidentu es parakstīšu piecas.